Godātie deputāti, es atsākšu plenārsēdi un es lūdzu savstarpējās sarunas vadīt nevis šeit zālē, bet ārpusē. Lūdzu savstarpējās sarunas un intervijas lūdzu veiciet uh, ārpusē. Tagad mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Mūsu darba kārtība komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāves uh, paziņojums par humanitāro situāciju Jemenā. Un pirmais runātājs ir Kondersa kungs, ārlietu ministrs, kurš pārstāv um, augsto pārstāvu ārlietu jautājumos. Vārds jums, Kondera kungs. Uh,